Balsojums par iepriekš izskatīto jautājumu būs rīt. Nākamais punkts darba kārtībā tagad ir paplašanāšanās ziņojums attiecībā uz Melnkalni. Atkal došu vārdu Vamena kungam padomas vārdā. Honorable members, Godātie deputāti, komisāri Fīles kungs, vispirms gribu norādīt, cik augstu vērtējam parlamenta atbalstu virzot uz priekšu uh, mā, Melnkalnes virzību Eiropas integrācijas procesā augstu vērtējam arī referenta Čārlza Tanoka pozitīvo ieguldījumu. Ir spēcīgs atbalsts um, Melnkalnes dalībai Eiropas Savienībā, uh, arī politiskās partijas valstīs šos centienus atbalsta. Pagājušā gada decembrī uh, um, Eiropadome un padome augstu novērtēja komisijas vērtējumu par to, ka Melnkalne ir sasniegusi apmierinošus rezultātus, īstenojot galvenās Eiropas Savienības prioritātes 2010. gadā. Un ir paredzēts uzsākt uh, iestāšanās sarunas šā gada jūnijā. Komisija izvērtēs um, Melnkalnes progresu tādās jomās, kā tiesiskums, cīņa pret korupciju, organizēto noziedzību. Komisija savu ziņojumu prezentēs visticamāk maijā. Melnkalna ir sasniegusi augstu atbilstības līmeni eh, kandidātu valsts kritērijiem, ir eh, Eh, izveidot tirgus ekonomika valstī saskaņā ar stabilizācijas eh, nolīgumu. Melnkalne aktīvi darbojas reģionālās iniciatīvās tādās kā Dienvidu Austrum Eiropas sadarbības process, kurā Melnkalna dalās 2010. un 2011. gadā. Tāpat aktīvi piedalās Sarajevas procesā, lai rastu risinājumu pārvietotajām personām un bēgļiem kopā ar Bosniju, Hercegovinu, Serbiju un Horvātiju. Tomēr Melnkalnē vēl ir zināms ceļš ejams uz priekšu, pilnībā īstenojot reformas attiecībā it īpaši uz tiesiskas valsts veidošanu. Tas īpaši attiecināms uz pārvietotām personām, preses brīvību, cīņu pret diskrimināciju un tiesu valsts ne, tiesu varas neatkarību Tāpat mēs sekojam konstitūcijas reformu procesam, stiprinot tiesu sistēmu. Ir svarīgi cīnīties pret korupciju un organizēto noziedzību. Tas ir izšķiroši svarīgi Eiropas integrācijas procesā. Mēs ceram sagaidīt ievērojumu progresu šajā darbā, un tas būs jauns impuls pozitīvai attīstībai Rietumu Balkānos. Tāpat uh, ir uh, paredzēts uh, uzsākt, uh, piešķirt kandidātu valsts uh, statusu Serbijai šā gada martā un uh, Ja šāds status tiek piešķirts arī Melkalnei, tas būs pozitīvs uh, signāls eh, pārējām šā reģiona valstīm. Ja Melnkalni turpinās virzību uz priekšu tādā pašā tempā kā līdz šim, tad ceram, ka varēsim uzsākt iestāšanās sarunas ar Melnkalni šie, šā gada jūnijā. Mēs eh, Dānijas prezidentūru kopā ar Eiropas parlamentu un komisiju strādāsim, lai to arī panāktu. Next, uh, Paldies, un tagad Fūles kungs lūdzu. Paldies, priekšētāja kungs, cienījamie deputāti, cienījamies ministru kungs. Man ir liels prieks un gods uzrunāt parlamentu šodien runājot par ziņojumu attiecībā uz Melnkalni. Tāpat vēlos teikt lielu paldies eh, Tanaku kungam, kurš sagatavoja šo ziņojumu decembra lēmums ir pilnīgi skaidrs atzinums tam, cik lielu progresu piecu gadu laikā šīs valsts ir sasniegušas, it īpaši kopš 2010. gada decembra, kad tā saņēma Eiropas Savienības kandidāta status. Šis lēmums ir pavērs durvis, lai uzsāktu iestāšanās sarunas. Šī panākuma atslēga bija Mankalas varas iestāžu apņemšanās veikt reformas, iesaistot arī parlamentu opozīciju, pilsonisko sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus. Esmu pārliecināts, ka šāda plašta vienprātība par valsts Eiropas integrāciju ir liels solis uz priekšu Melnkalnei. Tas veicinās tās progresu virzībā uz Eiropas Savienību. Es tikos ar Melnkalnas Lukšika kungu, Melnkalnas premjerministru, un viņa gatavība turpināt reformas un turpinātu progresu valsts Eiropas darba kārtībā ir apsveicama. Man tāpat prieks, ka mums ir vienota sapratne par to, ka sarunu uzsākšana nebūs procesa beigas, bet tas būs ļoti gara un smaga ceļojuma sākums. Cienījamie deputāti, kā arī norādīts tā no kunga ziņojumā, Melnkalna ir sasniegusi ievērojumu progresu bet tai ir vēl daudz, kas jādara tiesiskuma jomā, it īpaši cīnoties pret korupciju un organizēto noziedzību. Tas, cik daudz ir nosodošu nolēmumu attiecībā uz organizēto noziedzību, ir statistika, kas vēl ir jāuzlabo un visas attiecīgās lietas rūpīgi jāizmeklē saskaņā ar 2006. gada vienoto pārstīto vienprātību par paplašināšanos, mēs zinām, ka šie jautājumi ir jāskat pēc iespējas ātrāk, lai turpinātu iestāšanās procesu. Jaunā pieeja 23. nodaļa par tieslietām un pamatiesībām un 24. par tieslietu, iekšlietu un drošības jomu ļaus šīs nodaļas atvērt agrāk, lai Melnkalnē būtu pietiekami daudz laika, lai sagatavotu labu sniegumu cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Manas runas laikā pirmā skaidrojošā fāze 24. nodaļas pārbaudē jau notiek, un 23. nodaļai tā notika jau uh, agrāk šonedēļ un ļoti būtisks solis būs patreizējo konstitucionālo reformu pabeigšana, balstoties uz Venecijas komitejas ieteikumiem, balstoties uz vienprātību un konstruktīvu dialogu ar opozīcijas partijām. Tas nodrošinās stingru garantiju neatkarībai un ties, tiesas sistēmu neatkarībai. Atbilstība Eiropas standartiem attiecībā uz cilvēktiesībām un minoritāšu tiesībām arī ir ļoti būtiska, it īpaši runājot par izteikšanās brīvību un cīņu pret diskrimināciju. Nesenais uzbrukums izmeklējušam žurnālistam ir nepieņemams notikums un tas ir pilnībā jāizmeklē līdz ar agrākiem vandālisma un agresijas Eh, pārkāpumiem, kas vērsti par pašaziņas līdzekļiem. Tāpat ir jārīkojas, lai stiprinātu diskriminācijas apkarošanas politiku, it īpaši domājot par dzimumu līdztiesību un efektīvu minoritāšu tiesību aizsardzību. Centieni, kas ir veikti, lai reģistrēti eh, pārvietoto cilvēku skaitu, arī ir jāturpina. Un, lai atrisinātu šos jautājumus, Montenegro var Melnkalna var paļauties tikai uz sevi, īstenojot reformas un nodrošinot to efektīvu īstenošanu. Komisija, protams, atbalstīs Melnkalnas centienus ceļā uz Eiropas Savienību, izmantojot finanšu līdzekļus un ekspertu padomus. Paldies! Uh, Paldies, uh, Tanoku kungs lūdzu! Cienamies, komisāri, Melnkala kā kandidāta valsts ir visnotaļ tieši valsts domājot par tās virzību uz Eiropas Savienību, un tas ir skaisti, ka tā ir tik maza, jo tā ir izpildījusi ļoti daudz uh, prasības septiņās galvenajās jomās, galvenokārt uzlabojot parlamenta darbu, profesionalitāti pārvaldībā, tiesu sistēmas neatkarību, cīņu pret korupciju, cīņu pret organizēto noziedzību, nodrošinot plašsaziņas līdzekļu brīvību un sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Melnkalne nesen iestājās Pasaules tirdzniecības organizācijā, tas notika pagājušajā gadā decembrī, un tas palīdzēja Melnkalnē izveidot eh, konkurētspējīgu un modernu ekonomiku. Tas norāda, ka Melnkalne ir integrējusies pasaules ekonomikā, un galvenie Kopenhāgens kriteriji par starptautiskos attiecībām, cīņu pret diskrimināciju, uh, pārēto personu repatriāciju, tieslietu sistēmas neatkarību un plašinas līdzekļu uh, brīvību. Tas viss ir noslēgts manā ziņojumā. Tā kā šī valsts ir ļoti skaista, tad ekonomika labumu gūst arī no turisma, tādēļ vides aizsardzība no dāmju būvniecības un caurskatāmība enerģētikas politikā ir, protams, prioritāte šai valdībai. Man ziņojums par progresu koncentrējas uz ekonomiku. Es uzskatu, ka ir pārāk daudz birokrātijas. Tas, ja tā tiktu mazināt, tas veicinātu uzņēmēju darbību un ārvalstu investīcijas. Un Melnkalna ir ļoti labi sadarbojusies ar tiešākajiem, kaim, tiešākajām kaimiņu valstām, kaimiņu valstīm atrisinot robežstrīdu ar Horvātiju un uzņemoties vadoņu lomu cīņā pret organizēto noziedzību. Pagājuši gad tika pabeigti divpusēji izsūtīšanas līgumi ar Serbiju, Maķedoniju un Horvātiju kopumā. Melnkalna ir labs stāsts un ceram, ka sarunas sāksies šogad jūnijā par iestāšanos Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Mičā kungs. Priekšsēdētāja kungs, paldies Čarlzam Tanokam par šo ziņojumu. Dažkārt, kad mēs palūkojamies vēsturē, cilvēki domā ne tikai par ekonomikas krīzi, bet arī par Berlīnas mūra sabrukumu brīnumai kārtā 1989. gadā. Un runājot par Melnkalnes uh, pievienošanās Eiropas Savienībai, lūkojoties uz Dienvidslāvijas vēsturi, tas ir kā brīnums. Es augstu vērtēju to progresu, ko Melnkalni ir sasniegusi, risinot problēmas, bet Eiropas Savienība ir atvērta visām Eiropas valstīm, kas ir demokrātiskas un uzņēmas uh, pienākums, kas saistīts ar dalību Eiropas Savienībā. Uh, Šeit ir lielākas grūtības mazajām dalību valstīm. Mums ir jādomā par institucionāliem jautājumiem, cik tālu mēs vēl varam paplašināties, vai tiešām mums neierobežoti pieaugs komisāru skaits. Jā, mana valsts arī iestātos par to, bet eh, tā pašā laikā ir eh, jārisina citas problēmas tā, lai visām dalībvalstīm neatkarīgi no to lieluma būtu vienādas tiesības, un tādēļ mums ir jāaugstu jāvērtē sasniegtais progress un jāru, jādomā par to, lai mēs padziļinātu un paplašinātu integrāciju un padarītu šo kontinentu stabilu arī nākotnē un lai mēs arī daudz vienotāk darbotos starptautiskā arēnā. Paldies, izskatās, ka mums pulkstenis sapojājies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs Ferma kungs. Es tagad izmantošu pats savu rokas pulksteni, lai sekotu laikam. Jā, paldies. Tad jau es laikam varēšu runāt neierobežot ilgi, bet tā jau tas nebūs. Kolēģi, pateicos uh, Tānoka kungam. Viņam ir izdevies panākt lielu vienprātību par šo ziņojumu. Tas ir ļoti būtiski. Uh, šis ziņojums uh, ieteica uzsākt sarunas ar Melnkalni, un tas būs spēcīgs signāls visam Rietumu Balkānu reģionām par to, ka katra valsts tiks izvērtēta atsevišķi, balstoties uz tās sasniegumiem, un tas ir skaidri norādīts rezolūcijas priekšlikumā. Melnkalni jāuzslavē par tās konstruktīvo lomu, veidojot uh, labas kaimiņa attiecības un stiprinot stabilitāti reģionā. Uh, valsts ir daudz sasniegusi virzībā uz galvenajām prioritātēm un kritērijiem, ko komisija ir izvirzījis, bet daudz kas vēl ir darāms. Ir nepieciešama stingra politiskā grība, lai Eh, stiprinātu tiesiskumu, cīnītos pret korupciju un organizēto noziedzību. Šajās domās vēl ir daudz, kā, jā, daudz kas jādara, un tam būs nepieciešama politiskā grība. Bet politiskais process nav tikai valsts, valdības un parlamenta rokās. Šajā procesā ir jāiesaistās visai sabiedrībai, eh, nevalstiskām organizācijām, arotbiedrībām Un uh, to es arī ierosinu savos grozījumos. Es vēršos uh, pie Melnkalnes, uh, aicinot izmeklēt uh, gadījums, kad uh, ir uh, saņēmuši draudu žurnālisti, viņi ir vajāti, Tāpat jāsaka, ka sievietes nav pienācīgi pārstāvētas šīs valsts institūcijās, arī tas ir jālabo. Un kad Melnkalne būs izpildījusi izvirzītos kritērijus, tad mēs varēsim to uzņemt Eiropas Savienībā, bet arī mums ir jādara savs darbs, mums ir jāīsteno pirms iestāšanās atbalsta programma. Paldies, tagad vārds Vaigel kungam. Divas minūtes. Ba Paldies! Es domāju, ka jūs kā liberāls priekšsādātāja kungs vai eh, tīši, tīšām apturējāt pulksteni, lai mēs varētu vairāk eh, un ilgāk runāt. Es vēlos pateikties referentam Tānoka kungam par lielisko sadarbību strādājot pie šā ziņojuma. Vēlos pateikties arī ēnu referentiem. Tās ir labas eh, ziņas Melnkalnē, ka sarunas sāksies jūnijā vai jūlijas sākumā. Mēs domājam, ka Melnkalne ir labi sagatavojusies sarunām, arī eh, sabiedrībā ir eh, liela vienotība, visi vēlas valsts dalība Eiropas Savienībā. Bet tagad ir jāpievēršas vienai no grūtajām sarunu sadaļām, 23. sadaļai ir jāveic plašas reformas tiesu sistēmā, ir jāveido institūcijas cīņai pret korupciju, un par to arī daudzi deputāti runāja jau. Tāpat minām svarīgo Melnkalnas lomu reģionālajā sadarbībā. Es tāpat kā referents uzskatu, ka lēmums uh, Eh, prelakas eh, lietu nodot Hāgas tiesai ir apsveicams. Mēs tāpat apsveicam pasākumus, ko Melnkalns valdība ir veicus, lai nodrošinātu preses brīvību, izteiksmes brīvību, lai novērstu uzbrukumus žurnālistiem, lai garantētu iecietību, tolerants pret visa veida mazākumiem, minoritātēm sabiedrībā. Daži no šiem jautājumiem ir kaut kas jauns Melnkalns sabiedrībai, bet tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Šī ir maza, bet ārkārtīgi skaista valsts, un tā ir jāvirzās uz priekšu uz dalību Eiropas Savienībā. Tagad Lunačeks kundzei vārds. Thank you, President. Paldies, priekšādātā komisāra kungs, ministra kungs, kolēģi. Zaļo vārdā es gribu teikt paldies Tanokungam par ļoti labo ziņojumu un par labo sadarbību, lai panāktu kompromisus zaļo vārdā gribu uzslavēt arī atbalstu, ko parlaments izteiks sarunu sākšanai ar Melnkalni. Tas ir būtisks solis, lai mēs eh, turpinātu iestāšanās procesu. Jā, Melnkalna ir gatava un ir daudz izdarījusi. Daudz no grozījumiem, ko mēs iesniedzām, uh, tika pieņemti, par tiem balsoja ārlietu komitejā un tie saņēma atbalstu, bet ir problemātisks jautājums. Tā ir korupcija Melnkalnē. Par to jau daži arī runāja. Sevišķi uh, uh valstu uzņēmumu privatizācijas uh, procesā notika daudz dažādu nelikumību. Tāpat uh, arī tika um, pieminēti draudi, kas ir izteikti žurnālistiem, kas izmeklē aizdomīgas lietas un uh, ir ierobežota plašsaziņas līdzekļu brīvība. Uh, tad partiju, politisko partiju finansējums. Uh, par šo uh, li, likuma izpildi ir atbildīga vēlēšana komiteja, kas pārstāv politiskās partijas. Nu, tas nav pareizais ceļš, kā organizēt šo lietu. Un runājot par geju un lesbiešu lietām, šeit ir panākts progress, ir reģionālās iniciatīvas un ir notikuši, notikusi reģionāla konference veltīta šim jautājumam, piesaistot kaimiņu valstu pārstāvjus. Paldies! Huntis kungs lūdzu. Paldies, priekšādētāji! Daudzi kolēģi ir par Melnkalnes pievienošanos un arī citu dienvidu uh, rietumu Balkānu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, bet iestāšanās sarunām ir jābūt arī tādām, lai to ceļā tiktu risinātas ekonomiskās, sociālās, politiskās problēmas, lai uzlabotos cilvēku tiesiskā situācija, valsts mo kļūtu modernāka, tiktu ierobežota organizētā noziedzība, bet divi jautājumi Melnkalnes gadījumā varbūt jāpiemina īpaši bet eh, joprojām nav atrisināti. Pirmkārt, iestāšanās NATO. NATO visai eh, NATO Balkānu valstīs ir ne tikai laba slava, bet eh, un no otras puses mēs gribam atrast tādu tiesisku, juridisku risinājumu investīcijām. Uh, bet uh, jāņem vērā, ka um, mēs varam nelabvēlīgi ar to ietekmēt bezdarba situāciju, un tas savukārt kavētu uh, Melnkalni uzlabot labklājību. Paldies Makovējas kundze, lūdzu. Thank you. Over the past year, Montenegro. Yep. Ja Pagājušajā gadā tieslietu reforma ir uh, jau gan labi ieviesta, ir samazinājies tiesvedības procesu skaits, bet daudz, kas ir palicis tikai uz papīra. Galvenais ir uh, ieviest dzīvē labos nolūkus tā ir postkomunisma valsts un uh, tieslietu sistēmas reforma ir viena vissmagākajām reformām šādās valstīs. Arī cīņā pret korupciju ir ieviesta jauna likumdošana attiecībā uz valsts iepirkumu, arī uz, uh, par interešu konfliktu un politisko partiju finansēšanu turpmākais progress būs atkarīgs no pieņemto likumu īstenošanas. Ir nepieciešams uh, at, atjaunot uzticību sabiedrībā un nostabilizēt tieslietu sistēmu. Um, procesiem ir jābūt, jānotiek saskaņā ar vienotu procedūru, tiesas sēdēm ir jābūt sabiedrībai pieejamai un Uh, visi šie pasākumi būs kā tests Melnkalnei, lai parādītu, vai tā tiešām ir gatava uh, um, uh, virzīties uz priekšu. Paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Mrs. Bazescu, you have the floor. Bašesku kundze, lūdzu. Domnule președinte, Muntenegru a realizat progrese concrete. Paldies priekšsēdētāji. Melnkalne ir sasniegusi progresu septiņos prioritārajos sektoros, ko pagājušā gadā janvārī norādīja Eiropas eh, komisija. Un tādēļ e, Eiropadomē ir jālēm par sarunu uzsākšanu ar šo valsti eh, šā gada jūnijā val, progresam valsts iekšienē ir izšķirīga svarīga nozīme Eiropas integrācijas procesā. Es aicinu Melnkalnes uh, valdību pastiprināt cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību. Es uzskatu, ka komisijas jaunā stratēģija uzsākt sarunas par 23. un 24. sadaļu ir saulaicīgs aicina arī uzlabot Romu situāciju, izstrādājot jaunu nacionālo stratēģiju šajā jautājumā. Tagad vārds Kukan kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Tanok kungam par to, ka viņš uzņēmās vadošo lomu darbā pie šā ziņojuma un par to, ka viņš neatslāpstoši atbalsta Melnkalnes integrācijas procesu. Pateicos arī ēnu referentiem. Melnkalne ir sasniegusi ievērojumu progresu integrācijas darba kārtībā. Tā ir sasniegusi ļoti labus rezultātus sabiedrības pārveidojuma un reforma procesā. Šeit ir runa par komisijas labi zināmām septiņām prioritātēm šie procesi ir turpmāk jāvirz uz priekšu un jāstiprina, jo vēl ir daudz neatrisinātu jautājumu, ir tīpaši tiesiskas valsts veidošanas jomā un cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Tāpat valsts un sadarbībā ar uh, pilsonisko sabiedrību un plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā. Tomēr arī šajās jomās ir uh, sasniegts progress. Process ir ilgstošs un Eiropas Savienībai sarunu procesā ir pieejami instrumenti, lai veicinātu progresu šajās jomās. E, Melnkalne ir ļoti svarīga arī reģiona stabilitātei, un tādēļ mums ir jāatbalsta tās centieni. Tagad vārds Poselta kungam. Priekšsēdētāji, Melnkalne ir Eiropeiska valsts viennozīmīgi Tā ir vecākā Balkānu valsts, tajā ir gan albāņu, gan slāvu kultūra, tajā ir kristieši un musulmaņi, tā pasargā minoritāšu tiesības un neraugoties uz dažādām problēmām, Melnkalne tomēr eh, ir nostājusies uz pareizā ceļa un mums vajadzētu to atbalstīt. Es pilnībā arī atbalstu. Um, Uh, Tanaka ziņojumu, un, manuprāt, Melnkalnes parlaments un Melnkalne būtu ļoti uh, labs papildinājums Eiropas Savienībai, gluži kā tāda Balkānu Luksemburga. Paldies! Um, right, Mr. Fuller. Fūlskungs lūdzu. Priekšādātāji kungs, cienījamie deputāti, ministra kungs. Pabeigšu savas komentārus atkārtojot uh, pateicības vārds Tanoku kungam par to, ka viņš ir devis savu pienesumu patreizējām diskusijām. Un es domāju, ka šī ziņojuma sūta pareizo vēstījumu un um, Melnkalnai. Pirmkārt, mēs atzīstam to, ka ļoti daudz darba jau izdarīts un mudinam turpināt reformu procesu ļoti apņēmīgi. Melnkalna ir ļoti tuvu, lai uzsāktu iestāšanās sarunas. Esmu pārliecināts, ka, ja tās iedzīvotāji būs pilnībā apņēmušies un ar mūsu atbalstu, Melnkalna turpinās būt labs paraugs šajā reģionā, virzoties uz priekšu Eiropas integrācijā. Saskaņā ar Eiropa padomas secinājumiem komisija šī pavasarī sagatavos pagaidziņojumu par Melnkalnes uh, progresu reformu īstenošanā, it īpaši tiesiskuma jomā un pamattiesību jautājumos. It īpaši pievērsīsim uzmanību progresu attiecībā uz septiņām galvenajām prioritātēm kopš 2011. gada progresa ziņojuma pieņemšanas. Ja būs novērots papildus progress, tad padome varētu uzsākt jūnijā iestāšanās sarunas. Paldies! Paldies Fuļskungam un padomas vārdā Lamina kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātājs komisāra kungs, godātie deputāti, Eiropas Savienība Melnkalnē ir devusi cerību kādreiz uh, uh pievienoties šai savienībai. Uh, tagad ir jāstrādā pie tās īstenošanas. Melnkalna patiešām vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, tā ļoti īsā laikā ir ļoti daudz sasniegus virzī, virzoties uz Eiropas Savienību. Dānijas prezidentūrai 21. janvārī uh, notika tikšanās ar šās valsts uh, pārstāvjiem, un mēs jutām uh, lielu apņēmību no viņu puses. Uh, tiek īstenotas reformas, veidojot tiesisku valsti un lai garantētu pilsoņu pamattiesības. Šīs reformas ir svarīgas gan Melnkalnē, gan arī tās ir Eiropas Savienības interesēs. Ir uh, jāseko sasniegumiem cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju, un es ar lielu nepacietību gaidu turpmāko komisijas progresa ziņojumu par uh, to, kāda situācija šai valsti ir. Tā ir uh, vienprātība par to, ka ir vēl vairākās jomās darbs jāpastiprina ir uh, paredzēts pārskatīt konstitūciju, cīnīties pret korupciju un organizēto noziedzību un arī īstenot likumus, kas ir pieņemti par partiju finansējumu un cīņu pret diskrimināciju. Līdz ar to mēs gaidām, kad tiks pabeigts darbs pie konstitūcijas grozījumiem, lai nodrošinātu tiesu varas neatkarību ir ļoti svarīgi arī stiprināt valsts administratīvo spēju. To var izdarīt, izmantojot Eiropas pirms iestāšanas palīdzības instrumentus, uh, kas uh, jau ir izmantot, lai atbalstītu Melnkalni. Melnkalni ir neliela valsts, bet to ir smagi skārus ekonomikas krīzi, tādēļ ir jācīnās pret bezdarbu un jāstiprina ekonomikas izaugsme šai valstī. Ir uh, sasniegts progress virzoties uz um, tirgus ekonomikas izveidošanu un ir šie centieni turpmāk arī jāatbalsta. Mēs esam pārliecināti, ka arī Melnkalne turpinās uh, pildīt savu saistību saistībā ar stabilitātes un integrācijas nolīgumu. Uh, Melnkalne uh, izpilda daudzus uh, iestāšanās kritērijus. Mēs ceram, ka Dānijas prezidentūras laikā jūnijā varēsim uzsākt iestāšanās sarunas ar Melnkalni. Šīs sarunas nāks par labu pirmkārt pašiem Melnkalni Melnkalnes pilsoņiem, bet tas varētu būt arī kā signāls citām Rietumu Balkānu valstīm, kuras vēlas tuvināties Eiropas Savienībā. Līdz ar to šīs sarunas būs pozitīvs solis Melnkalnē, Rietumu Balkānu reģionam un arī pašai Eiropas Savienībai. Un tādēļ ir nepieciešams visiem kopā Melnkalnei padomēji, uh, Eiropas parlamentam un komisijai strādāt uh, plecu pie pleca, lai šo mērķi sasniegtu. Paldies! Esmu saņēmis vienu rezolūcijas priekšlikumu. Balsojums par to notiks rīt 11.30. Paldies visiem deputātiem, kuri piedalījās debatēs. Tagad pārējām pie